Paldies, Žan! Labrīt visiem! Kā jau mēs eh, norādījām pirmajā viedokļa apmaiņā, mēs atbalstām investīju pamatiedzienus pirmām kārtām, un otrām kārtām mēs priecājamies arī par to, ka Mēs varam novērot uzlabojumus investīcijās pēdējos gados, tomēr nesam vēl atrisinājuši um, sarešķījumus investīcijās. Bez tam uh, politika norāda uz to, ka mums ir vairāk vajadzību, mums ir jāmodernizē ekonomika, jātiek galā ar konkrētām problēmām. Tātad šeit nav runa par šo investīciju plājusu, kas mums ir mantojumā jau no iepriekšējām paudzēm, bet Tā sagādās problēmas arī mūsu ekonomikai nākotnē. Tieši tāpēc mēs apsveicam šo ideju, ka mums ir vajadzīgs jauns mm, instrumentu cikls investīcijām. Bez tā mēs piekrītam arī galvenajiem šī priekšlikuma iedzieniem. Tātad mums ir jāvienkāršo un jāmodernizē investīciju atbalsts, izveidojot vienotu fondu, vienotu ietveru, kas mums ļautu apvienot esošās programmas. Tas ļaus mums izveidot daudz efektīvāku esošo finanšu resursu pārvaldību, un vienlaicīgi tas ļaus arī labāk izmantot šīs programmas saņēmējiem. Protams, ir arī e, daži jautājumi, kas attiecas uz kvantitāti, bet par to es ļaušu runāt Hosei e, Manuēlam. Mēs arī piekrītam viedoklim, ka ir ļoti labi ļaut, lai investīju varētu izmantot arī citi investīciju partneri un EIB. To mēs pieminējām jau iepriekšējās sarunās. Šajā jomā mēs neieviesīsim nekādas radikālas izmaiņas. Mēs esam izveidojuši skaidrāku definīciju attiecībā 75%, kas tiek piešķirti saskaņā ar EIB grupu kā Eiropas Savienības garantijas. Un tāpat arī mēs esam kvalificējuši to, kas attiecas uz citām sadaļām, kurās var piedalīties arī citas nodaļas, lai paplašinātu kapacitāti. Esam paplašinājuši arī īstenošanas partneru daļu, tā lai mēs izvairītos no riska, ka uh, tiesīgi uz to ir tikai lielie esam ieviesuši arī mūsuprāt vairākus uzlabojumus uz to, kas attiecas eh, šo pieeju, taču nesam šeit mainījuši pamatelementus. Esam mazliet eh, radikālāk attiecībā uz projekta grupu. Pašlaik esam nonākuši pie secinājuma, ka būtu labāk izteikt bez e, šīs instances, un mēs varētu ļaut īstenošanas partneriem pašiem izvērtēt projektu. Taču tas ir jādara balstoties uz kopīgo metodiku, ko izveido komisija ar deleģētajiem aktiem. Esam uzlabojuši ar saviem grozījumiem arī Eiropas parlamenta atbildīgumu. Esam izveidojuši vadības grupu, kur ir pārstāvi no Eiropas komisijas, EIB, īstenošanas partneriem, dalībvalstīm un parlamenta. Un šīs grupas mērķis ir sagatavot strateģiskās vadlīnijas. Taču es vēlētos uzsvērt, ka tas ir kaut kas pavisam cits, tas ir cits veidojums, tas tā vairs nav vecā vadības grupa. Uh, Arī konsultantu padomi tagad ir vienkāršota, tātad te ir runa par tādu vispārējāku asamblēju, kamēr vadības grupai ir izpildvara. Tāpat arī mēs nošķērām abus šos veidojumus. Runājot par investīciju komiteju, esam izmainījuši balsošanas sistēmu, tā lai ad hoc ekspertu atzinumi nevarētu kļūt noteicošie projektu izvēlē. Mēs Vēlamies izvairīties no šīm pretrunām, saliekot kopā dažādas programmas. Attiecībā uz dalību valstu sadaļu šeit, kā jau jūs zināt, bija daži pretrunīgi jautājumi, un mēs uzskatām, ka e, šī iespēja, kas, protams, ir tikai iespēja un papildu iespēja dalību valstīm, ko varētu izmantot arī kohēzijas eh, projektu uh, apvienošanai ir pozitīva, un tātad ir runa jau par esošo kohēzijas eh, fondu daļu. Šeit mēs paredzam iespēju dalībvalstīm sniegt savu ieguldījumu. Mēs piemērojam tos pašus nosacījumus, kas attiecās uz uh, iepriekš piemērotajiem nosacījumiem FC platformā. Mēs uzskatām, ka jaunatnes garantija ir jāsasaista uh, ar jau esošajiem eh, riskiem, kas eh, nosaka operācijas, un tāpat arī šeit ir runa par dažādiem nosacījumiem, kas varētu būt nozīmīgi tirgus īpatnību dēļ. Mēs uzskatījām, ka tas bija vajadzīgs, lai nodrošinātu to, ka mūsu pieredzē jau bija dažādi trūkumi attiecībā uz asimetrisko šoku, un tāpēc šī nosacījuma bija vajadzīgi. Es vēlētos arī norādīt, ka mēs ar saviem grozījumiem runājam par um, ekonomisko, sociālo un vides ilgtspējīgumu. Mēs esam runājuši par visiem šiem elementiem, nosakot kritērijus visiem a, uh, projektiem. Uh, kad tos īsteno iesaistītās puses. Esam gatavi tagad uzklausīt jūsu komentārus un labprāt iekļausim visus vajadzīgos grozījumus un papildinājumus. Paldies, Roberto, tagad Jose Manuels Fernandes. Paldies, priekšādātāji! Kā mēs visi zinām, investīju aizstāja visas, visus aizsošos finanšu instrumentus, kas bija mūsu rīcībā. Mēs uh, ar vairākumu vienojāmies par šiem principiem, eh, strādājot pie jaunā daudzgada finanšu plāna, un šeit summām ir jāpaliek eh, tādām pašām, kādas tās bija iepriekš. Nebūtu eh, nekādas jēgas izmantot vai samazināt Eiropas budžeta garantiju esošajiem finanšu instrumentiem. Mēs nevar, nedrīkstam to samazināt. Tāpat arī uh, Mēs priecāmies par komisijas sagatavoto priekšlikumu finanšu instrumentiem. No 2021. līdz 2027. gadam. Šeit mēs varam konstatēt uh, samazinājumu. Tas neatiecas uz šo ziņojumu, bet gan uz ziņojumu par daudzgadu finanšu plānu. Esam sagatavojuši grozījumus par uh, pagaidu uh, sadaļu, un tie ir 20 miljoni eiro, kas ir paredzēti tam, lai mēs nodrošinātu vienādu līmeni uh, tātad starp abiem uh, uh, finanšu plāniem 14., 17. gads un 21., 27. gads. Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā tās pašas garantijas. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi finanšu instrumenti, kas ļautu mums aizstāt esošos instrumentus. Uh, Šīm investīcijām ir jāatbilst Eiropas Savienības politikai un visiem nolīkumiem, ko Eiropas Savienība ir parakstījusi, jo īpaši šeit atsaucos uz Parīzes vienošanos un visām pārējām saistībām, ko esam uzņēmušies, piemēram, tūkstošgadas attīstības plāni. Pilnīgi skaidrs, ka visas šīs saistības būs jāpilda. Un mums ir jāpiemēro šie nosacījumi tad, kad mēs pieņemsim projektus Investe EU uh, ietveros. Mums ir jārespektē arī sociālā un teritoriālā kohēzija. Esam sagatavojuši grozījumus, uh, kas par to runā. Mēģinam izveidot arī investīciju teritoriālo līdzsvaru. Tieši tāpēc mēs esam šeit iesnieguši priekšlikumu par konsultantu centriem, un um, šeit uh, Runājam arī par to, ka vajadzētu iekļaut mazus projektus reģionos, kas saskars ar problēmām. Protams, mēs arī nožēlojam faktu, ka daudzās dalībvalstīs nav izveidotas visas vajadzīgās aģentūras. Pievēršam uzmanību arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jaunu uzņēmumiem. To visu ļoti labi var redzēt mūsu iesniegtajos grozījumos. Uzskatām, ka konsultējošo padomi nevajadzētu šeit iedalīt padomēji, kas strādātu ar dalību valstīm un kas eh, savukārt strādātu ar um, attīstības finansēšanas institūcijām. Vēlamies visi sēdēt pie viena gāda. Uzskatām, ka no tā visi varētu kaut ko iegūt. Mēs vēlamies, lai pie šī gāda sēstos gan dalība valstis, gan attīstības finansēšanas institūcijas, gan Nacionālās bankas, gan arī paši finansējuma saņēmēji, jo arī viņi var dot savu ieguldījumu jaunu finanšu produktu izveidē. Tāpat arī mēs pastiprinām ekonomisko un sociālo lietu komitejas lomu. Tas e, ļautu mums aptvert e, visas jomas, kas ir būtiskas e, finansējuma saņēmējiem un kas paši tagad varēs piedalīties lēmu pieņemšanas procesā. Tas nozīmē, ka mēs no viņiem sagaidīsim arvien lielāku ieguldījumu. Stiprinām arī parlamenta lomu šajā vadības grupā. Un vienlaicīgi parlamentam būs vairāk arī mm, teikšanas atbildīguma kontrolē. Piemēram, parlaments varēs strādāt arī pie investīciju vadlīniju izveides. Tā nebūs tikai komisija, kas varēs pieņemt šos lēmumus. Es atbalstu 5% kvotu dalību valstīm uz brīvprātības pamatiem, bet ir uh, vērojama arī zināma pretestība uh, Reģionālās attīstības komitejā un arī starp citiem kolēģiem. Šeit, piemēram, tiek uh, kritizēta praksa, un šai kritikai es varu piekrist, attiecībā uz kohēzijas fondu caurdzamību un uz Connecting Europe uh, Facility. Šeit pastāv iespēja noteikt uh, maksimālos 5% dalību valstu ieguldījumam. Tātad dalībvalstu ziņā būtu veidot šo tā saucamo transferu instrumentu, un 5% tiek paredzēti kā garantija projektiem, ko dalībvalstis varētu izvēlēties bez jebkāda līdzfinansējuma. Un, protams, ka tas palīdzēs dalībvalstīm, ja to attīstības finansēšanas instrumenti ir vājāki. Šīm dalībvalstīm iespējams finansējumu iegūt būs grūtāk. Protams, ir vajadzīgs 3A eh, status dalībvalstīm un ir jāatrisina arī citas problēmas. Investīju eh, instrumentam ir vajadzīgas visas vajadzīgās garantijas. Tātad šeit tiek nodrošinātas papildu iespējas, kas veidos labāku teritoriālo līdzsvaru. Tā ir pievienotā vērtība. Es eh, ceru, ka arī šie grozījumi tiks pieņemti. Esmu pārliecināts, ka Reģionālās attīstības komiteja mūs atbalstīs šajā jautājumā. Uzskatu, ka visi ir sapratuši šos 5% un to nozīmi. Paldies, tagad došu vārdu ēnu referentiem, un katram no ēnu referentiem tiek atvēlētas divas minūtes. Pirmais būs Pols Rūbiks, un pēc tam Karas, Karas kungs. Jā, paldies. Kāras kungs, diemžēl, ir uh, saslims. Viņš ir um, referents uh, Ekon un vēlas teikt paldies līdz referentiem par uh, šo dokumentu. Tas ir sabalansēts un uh, Karas kungs uh, atbalsta šo vienoto instrumentu un vienoto noteikumu sarakstu apvienojot visus eksistējošos. Līdz ar to būs mazāk birokrātijas efektīvāks uh, instruments un mazāk pārklāsies. Tāpat uh, atbalsta to, ka EFC veiksmīgie veiksmīgā pieredze tiek apvienota, piemēram, tieša pieeja, garantijas instrumentiem, spēcīgāku definīciju kondicionalitātei, lai varētu labāk pārvarēt kļūdas. Tomēr, piemēram, stīringa padomas izveida, investīcija komitejas izveida, plašāka caurskatāmība, tad um, atskaišu sniegšanu parlamentam un uzlabojums eh, investoru padomu starpā būtu vēlami. Vajadzētu vēl labāk atbalstīt eh, startup uzņēmums, mikro uzņēmums. Un tāpat eh, Karaskungs atbalsta 75% līmeni piešķirumos EIB e Eiropas Savienības politikām un InvestEU atbalstīs un nodrošinās neatkarīgu darbību un ļaus uh, izstrādāt riska novērtēšanas metodoloģiju, kas būs uh, spēcīgāka. 9. panta noteikums uh, attiecībos kvalificētajiem pasākumiem tos atbalsta pilnībā. Un, protams, ka jāraugās, cik sarežģīti un efektīvi būs piedāvātie uh, risinājumi. Karaskungs ļoti labprāt sadarbosies uh, ar kolēģiem, izstrādājot uh, šo uh, dokumentu. Paldies! Nākamā runātāja Garsela Rubiela kundze. Paldies! Piecus aspektus es gribētu šeit uzsvērt. Pirmkārt. Piekrītu tam, ko Fernandeša kungs teica, un tam, kas ir definēts. Garantija fonds ir uh, jāsaglabā visi finanšu instrumenti tiek apvienoti. Nākamais jautājums - 5% pārnesums, un tas ir tāds diezgan sarežģīts jautājums. Šeit mums noteikti jādiskutē ar regi komitejas kolēģiem. 5% slieksnis ir ļoti nozīmīgs. Tas notika tikai dalību valstu mm, pieteikuma rezultātā, taču man liekas, ka šeit ir tāda problēma, kas ir saistīta ar to, ka ja nauda tiek piešķirta mazāk attīstītiem a, reģioniem, tad tie no tās ir atkarīgi. Uh, Un, ja līdzekļi tiek pārlikti citos fondos, kura mērķis ir uh, slēgt tirgus uh, trūkums, un tas nav nemaz saistīts ar uh, tādiem projektiem, kas varētu saņemt subsīdijas, tad man liekas, ka tas nav loģiski. Man liekas, ka loģiskāk būtu diskutēt ar Rīgi kolēģiem un paraudzīties, vai ir iespējams saglabāt aizsargu mehānismus. Treškārt FC1 un FC2 jāuzlabo. Jānodrošina tas, lai projekti tiktu ietverti, par kuriem nav šaubu attiecībā uz finansējuma vērtīgumu. Un uh, investīcija banka te vajadzētu uh, būt galvenai nevis aizvietotāji. Nākamais jautājums - pārvaldība. Es saprotu, kādēļ tiek veiktas izmaiņas, es saprotu arī tās bāžas, kādas ir, ka varētu būt interešu konflikti, taču mums jābūt piesardzīgiem, lai mēs nezaudētu uzraudzības un pārskata organizāciju. Nākamais jautājums - InvestEU, ja rod ir veids, kā to spēcināt. Paldies! Paldies, Lomis kungs saka. Nu, mēs redzam, ka Eiropas ekonomika palēninās. Uh, būtiskākie barometri to parāda, un tas uh, nav īpaši veiksmīgs uh, ECB kolēģiem. Mēs diskutējam par investīciju klimatu, mums jādara vairāk, mums tas ir labāk jātīsta. Uh, un tādēļ mēs absolūti eh, pozitīvi vērtējam šo priekšlikumu. Paraudzīsimies uz šo investīciju klimatu, pāraudzīsimies uz to, kas kavē investīcijas un paraudzīsimies uz uh, līmeņiem, varbūt, ka tie ir aizvien pārāk zemi un kādas ir problēmas banku sektorā. Paraudzīsimies tāpat arī uz struktūra fondiem un paraudzīsimies, kā mēs kombinēt investīciju iespējas uh, vienā instrumentā. Paraugoties uz komisijas priekšlikumu, man liekas, ka nu, ir jēga vienkāršo uh, viss ES finanšu instruments, ideja ir laba. 14 dažādos uh, instrumentus apvienojam vienā, mēs esam gatavi konstruktīvi un ātri atbalstīt šo procesu. Taču, ja ras, lasu uh, komisijas priekšlikumu, daži jautājumi tieši attiecības ar EIB nu, ir kļūda nesadarbojoties tieši ar viņiem, a, a, sastādot šo ziņojumu, un tas nav uzlabojis attiecības starp abiem. Tas ir skaidrs, mums ir absolūti nepieciešams izlīgums starp šīm institūcijām un jārespektē ļoti skaidru uzdevumu nodalījumu un a, atbildību sadalījumu. Tādēļ runāšu par projektu vadību. Man liekas, ka tas ir sarežģīti arī tādēļ, ka komisija ļoti skaidri norādījis, ko vēlas, un EIB mūsu skatījumā ir tiešais partners banku uh, jautājumu risinājumam. Jābūt uzmanīgiem, jānodala katra aktiera loma un atbildība. Nu, varbūt ne ar Ķīnas mūru, bet paraudzīsimies, kā to varam darīt. Ir labi priekšlikumi iesniegti mans runas laiks izteicējis un uzsverš to, ka Nacionālo uh, attīstības banku loma jāspēcina. Paldies, nākamais runātājs būs Bernts Kalmels. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es gribu sirsnīgi teikt paldies uh, referentiem par viņu apjomīgi paveikto darbu. Un man liekas, ka nu, tas pat ir neapstrīdami, ka tas ir solis pareizajā virzienā, ka mēs mēģinam dažādas programmas uh, harmonizēt, lai administratīvais patēriņš tiktu samazināts, lai uh, lietotāji saskartos ar lielāku caurskatāmību. Mans viedoklis ir nedaudz atšķirīgs. Es nedomāju, ka. Uh, Tagad jau var teikt, ka FC ir veiksmīgi darbojies. Tas vien, aizvien tiek teikts, taču man trūkst skaidru datu par to, it īpaši ievērojot a, a, to, kāda ir papildvērtība. Nu, nemaz nav a, pierādīts, ka FC ir veiksmīgs. Nu, nevar būt tā, ka mērķis ir iespējams daudz naudas izdot. Mēs vienmēr esam teikuši, ka ir jābūt kam papildus radītam, kaut kam tādam, kas līdz šim nav bijis, kas ir ilgspējīgs un rīcības spējīgs, bet tas nav pierādīts un nav pierādāms. Mēs runājam par lietām, kuras mēs labprāt gribētu, bet kuru tā nav. Un papildus mums vajadzētu arī vēl teikt, ka visi finansējuma instrumenti ir tieši tas, ko uh, nosaukums uh, parāda. Tie ir finansējuma instrumenti, kas nozīmē, ka programmas tiek finansēts aizņemoties. Tas nozīmē, ka kredīti tiek ņemti. Ir skaisti, ka viņiem ir labi vārdi, skanīgi un skaisti, taču nobežījies esmu, ka tā kā pirms desmit gadiem varētu būt attīstība, kad arī bija finansējuma instrumenti, kurš katrs ar spīdošām acīm par tiem runāja, bet uh, tos īsti nesaprata. Tas noved pie banku krīzes, kas noved ekonomikas pie uh, eh, bezdibiņa. Un šī programma nenovedīs ekonomiku pie bezdimeņa, bet tā ir tā daļa, kur es gribētu teikt, varētu viss arī vienkāršāk izdarīt. Ir pietiekami daudz bankas brīvajā tirgu, bez tam ir Nacionālās veicināšanas bankas. Līdz ar to, kādēļ vispār tik ļoti sarežģītas lietas tiek veidotas, būtu daudz liederīgāk, ja es koncentrētu uzmanību uz kohēzijas politiku un šeit domāju, ka solidaritāte ir jāparāda taču nē. Programmas ja īstenojot, kur galu galā neviens īsti nezin, ko tas nozīmē. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Tremozes kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, pavisam īsi, divu minūšu laikā. Paldīšu viedokli. Piekrītu daudzam, kas tika teikts iepriekš. Šis ir jauns instruments un iespēja runāt par to, kā ES nauda radīt pozitīvos efektus, veicinot uh, NKI. Jāraugās, kā galvaspilsētās izmanto šo naudu. Tam nevajadzētu būt uh, darba uh, veidam, kā vienmēr. Jādod līdzekļi maziem vidējiem uzņēmumiem, kas līdz šim nav pilnībā to saņēmuši. Un jānodrošina tas, ka šis uh, šie līdzekļi nenonāk oligarhu kabatās, kas kā vienmēr rīkojas runāt par Spāniju. ES nauda un projektu aizņēmumi tika izmantoti Kastor projektā, kas izraisīja um, pat zemes slīdes. Uh, un mums jāpārskata noteikumi, no, jāpārskata pārvaldes sistēmas un jāsamazina mm, uh, rieģēšanas uh, spēja galvaspilsētās, jā, uh, nosaka uh, naudas pareizes izmantošanas principu un no vidusjūras reģiona sakot, mēs uh, negribam tādu ļo, ļoti lielu līdzekļu pārdalījumu. Mēs nevēlamies, uh, lai es būtu uh, pārdalīšanas sistēma, bet mums vajadzētu uh, m, mm, diskutēt par labāko praksi, lai eh, dalībvalsts zinātu, ka nauda tiek izmantot tur, kur ne, nepieciešams. Un mums jārūpējas par uh, visaugstāko pievienoto vērtību, izmantojot līdzekļus. Paldies! Divas minūtes tieši laiku ieturēju. Nākamais Nils Torvalds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, sākumā paldies Hosē Manuēlam par ļoti veiksmīgi jā, sastādītu dokumentu. Vakar ēna referents sēdē mums solīja pārskatu, kā pārvaldes struktūra izskatīsies, un tas būtu liederīgi dažādu iemeslu dēļ. Tie jau tika šajās diskusijās pieminēti, jo mums ir Nepieciešams skaidrāks skats uz to, kāda būs sadalījuma struktūra, kas arī nacionāla līmenī tiek darīts un nedarīts pār ilgspējīgu. Mēs vēlētos klimata, vides un sociālo jautājumu atspoguļojumu visās politikās. Līdz ar to jauni jautājumi, kur šīs pārvaldes un kādā līmenī tiks veiktas, mēs, protams, varam kaut ko ļoti birokrātiski izveidot šādā uh, izpratnē, bet tas nav nepieciešams. Tātad, kur tad šie pierādījumi tiek sniegti un kā tie tiks uh, iesaistīti šajā pārvaldības uh, schēmā. Un uh, brīvprātīga investēju kohēzijas fondu izmantojumu vai nu kā pienesums vai pārnesums. Ļoti interesants. Alde Regi. Uh, kolēģi balsoja atšķirīgi reģi komitejā, un mēs, protams, mēģināsim veicināt viņu centienus un runāt ar viņiem par šo problēmu. Divi jautājumi. Vai ir, ir kāds iemesls FC2 definīcijas izmantošanai par finanšu regulējumu, vai arī vajadzētu meklēt sabalansētību? Un tāpat arī tiek razītas dažādas papildlietas šajos dokumentos un dažkārt ir sarežģīti saprast, kas ir kultūra, kas ir radošums, ja mēs nedefinējam vārdu skaidri, kā tie tiek izmantoti, tad tas liekas, nu, tā kā brīvs izmantojums visiem. Un pārvaldes jautājums arī interesants jautājums. Uh, vai tie ir operatīvie vai neoperatīvie instrumenti. Paldies! Paldies! Nākamais runātais Svens Gīgolds. Viņš nav zālē. Tad Žordi Solē. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzstāšos Svena Gīgolda vārdā. Viņš ir saslims. Mēs pilnībā atbalstam dažādo a, finanšu instrumentu apvienojumu vienā. Bet mūsu darbībai tagad vajadzētu būt tādai, ka mēs nodrošam to, ka investīcijas, ko šie instrumenti atbalsta, ir viss. Uh, labākie, lai nodrošinātu pastāvīgu izaugsmi Eiropas Savienībā. Šādā izpratnē pamata mērķis ir ko mēs mēģināsim mūsu grozījumos sasniegt, ir tāds, ka mēs vēlamies eh, sasniegt labāko ES un sasniegt eh, arī klimata eh, pārmaiņu mērķus. Politika iespējas jāizmanto, lai vides, klimata, sociālie, ilgspējīgie mērķi tiktu iezīmēti un sasniegti, lai samazinātu negatīvo e, ietekmi un uzlabotu klimata un sociālas dimensijas e, mērķu sasniegšanu. Šādā izpratnē iesniegsim grozījumus arī attiecībā uz deleģētajiem aktiem, ievērojot tos kritērijus, kādi ir e, ietvarā minēti, lai nodrošinātu to, ka ekonomiskās investīcijas ir uh, ilgspējīgas un atbilst ES klimata mērķiem. Tāpat arī iesniegsim grozījumus attiecībā uz to ideju, kas ITRA e komitejā tika pieminēta, lai uh, radītu papildus ēku renovāciju uh, uh, iespēju renovējot ēkas, finansējuma platformas ir nepieciešams arī tādas schēmas, kas ļautu atmaksāt eh, nodokļus saistībā ar ēku renovācijas eh, nomaksātos. Un jau minēju vakar mūsu ēnu referentu eh, sēdē ir nepieciešams skaidri noteikumi un ekskluzīvs saraksts ir nepieciešams investēju ietvaros liekas, ka ir nepieciešams papildus noteikums izvirzīt skaidrākus. Mēs pie, iesniegsim papildinājumus šajā jomā un priekšlikumus, kā paaugstināt pārvaldības struktūras caurskatāmību un tāpat arī robustāku rīcības veidu. Paldies! Paldies Soli, uh, Solē kungam, uh, pasveiciniet mums Gigoldu kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties abiem līdzreferentiem. Šis dokuments, kas veltīts EU Invest, ir patiešām ļoti labs pamats turpmākajam dialogam un ar tā palīdzību ir iespējams papildināt EFSI instrumentu Junkera plānu. Jaunajai struktūrai vajadzētu kalpot tam, lai e, būtu iespējams aizpildīt joprojām pastāvošos e, investīciju caurumus. Ir jāsamazina atšķirības e, gan starp dalību valstīm, gan starp dažādiem reģioniem vienas dalību valsts ietvaros. Protams, tas ir arī labāk jāsastaista ar kohēzijas politiku. Un mēs varētu šīs joprojām pastāvošās atšķirības pārvarēt vēl labāk. Ir e, reģioni, kur investīcijas tiek apgūtas ļoti labi, kur tās ir visai augstas, bet ir tādas, kur joprojām ir pārliecīgi augsts bezdarba līmenis. Un tas, to vajadzētu arī labāk integrēt mūsu DFS. Mēs vēlamies izveidot tādu infrastruktūru, kas ir draudzīga videi, mēs vēlamies uh, uh tādu lielāku sieviešu pārstāvniecību darba tirgu, uh, vairāk sociālo komponentu, jauniešiem palīdzēt iekārtoties darbā, zaļāku transportu. Un, ja runājam par inovācijām, mēs vēlamies patiešām uh, virzīt tādas inovācijas, kas ir videi draudzīgas. Ir jāapzinās, kā mēs labāk varētu visā šajā darbā iesaistīt arī Nacionālās investīcija bankas. Un vajadzētu arī vairāk akcentēt sociālās investīcijas. Šī konsultatīvā komiteja Protams, ir svarīga struktūra, ir valstis, kas ir piedzīvojušas ļoti smagu finansiālo krīzi, un tām vajadzētu tik dot iespējai aizvien sazināties ar šo konsultatīvo komiteju. Un, protams, mēs vēl turpināsim pulē, pulēt šo tekstu. Marko Velli, lūdzu. Sī. Io <laughs> parlo a nome de, de, dell'ENE. Paldies. Es runāšu ENF grupas vārdā. Es šodien uzstājos mūsu ēnu referenta vārdā, kas nevarēja ierasties. Mēs ļoti uzmanīgi iepazināmies ar šīs programmas mērķiem. Un visā Eiropā trūkst investīciju. Pēdējo astoņu gadu laikā pēc krīzes netiek eh, pietiekam daudz investēts infrastruktūrā un Tādēļ vajadzētu parūpēties, lai šie instrumenti būtu pietiekami efektīvi, piesaistot tik ļoti nepieciešamās investīcijas. Vairāku gadu laikā Eiropas institūcijas jau ir mēģinājušas eh, veicināt investīciju piesaisti izmantojot dažādus instrumentus. 2011. gadā jau bija sadarbība ar EIB, tika iztenot vairāki projekti. Tas bija pirmais mēģinājums izmantot finanšu institūcijas, lai varētu piesaistīt apjomīgākas investīcijas tādiem vērienīgiem infrastruktūras projektiem. Tad bija Junkara plāns. Uh, Un mēs tagad mēģinām arī mūsu budžetā integrēt šāda veida finanšu instrumentu. Ja mēs runājam par konkursa procedūru un projektu īstenošanas posmu, Protams, šiem instrumentiem ir jābūt pietiekami labi izstrādātiem. Neaizmirsīsim arī garantijas. Un uh, izmantošanas kritērijiem ir jābūt pietiekami uh, vienkāršiem un visiem pietiekami draudzīgiem. Bez šādiem parametriem būs patiešām sarežģīti šo programmu īstenot un izmantot tās pilnīgo potenciālu. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos runāt? Jo visādi referenti jau ir izteikušies. Lūdzu, viena minūte. Buenos días. <clears throat> Aprovechando que está. Labrīt. Es eh, vēlējos eh, šodien izteikties. Šeit klāt ir arī komisija. Šādu iespēju nevar palaist garām. Un gribēju pateikt, ka FC tā dibināšanas brīdī bija ar tādu ļoti anticiklisku profilu. Bija domāts, kā atkal uzlabot pieprasījumu Eiropas Savienībā pēc uh, finanšu krīzes, bet šis priekšlikums, par kuru runājam tagad, uh, ir tāda kā Eiropas um, nedaudz mazāka mēroga investīciju banka. Eiropas Savienības budžets tiek šeit izmantots, un brīžiem man liekas, ka tas ir tāds uh, mazais apakšbudžets. Un 2021. 2027. gada budžets uh, varbūt nemaz nav tik iepriecinošs, kā mēs vēlētos. Uh, Varbūt, ka komisija varētu šo anticiklisko instrumentu raksturu eh, kaut kādā veidā tomēr garantēt, ka tas paliks spēkā. Ja neviens nevēlas vairs izteikties, tad divas minūtes komisijai. Paldies! Paldies, ka devāt mums vārdu. Tikai dažas piezīmes. Sākumā vēlējos pateikties līdz referentiem par tik eh, labi pārdomātu ziņojumu, eh, un tas patiešām. Mm arī atbalsta komisijas priekšlikumu par to, ka ir uh, jāturpina veicināt investīcijas, tās piesaistīt un ir uh, jāvēršas arī pret dažādām iespējamām kļūdām tirgu procesa laikā. Ir jābūt uh, pietiekami labam līdzsvaram starp finanšu instrumentiem, starp pieprasījumu un starp īstenojamajām politikām. Protams, ir jābūt arī pietiekam augstam caurskatāmības un pārskata atbildības līmenim. Tika pievērsta uzmanība gan ilgtspējai, gan vides, gan sociālajai kohēzijai. Tādēļ, protams, arī dalību valstīs ir jābūt labai pārvaldībai, ir jābūt iespējamai arī papildinātībai, uh, Mums jau ir bijuši par to diskusijas ar parlamentu, un ir arī tādas jomas, kur mēs vēlētos iesaistīties tādās pamatīgākās diskusijās ar parlamentu, runājot par pārvaldību, iespējamām kļūdām un parlamentu iesaisti. Es domāju, ka pagaidām tas būtu viss no mūsu puses, nu, bet ja ir kādi jautājumi, būsim gatavi uz tiem atbildēt. Un uh, arī tas, ko dalība valsts var darīt, tātad dalība valstu izmantojamās struktūras. Ļoti labi, paldies! Rezumējot, dosim atkal vārdu mūsu līdzreferentiem, katram pa četrām minūtēm. Jose Manuels sāks, ja jūs tā vēlaties. Jā, bet eh, laiks nestāv uz vietas, tad izlemiet, kurš sāks pirmais uzstāties. Labi, varu sākt pirmais, saka Fernandes kungs. Un runāšu portugāļu valodā. <coughs> Non, c'est bien, une bonne langue. Bom, a primeira coisa sobre a questão do compartimento. Número 1. Par dalību valstīm runājot. Es ļoti labi saprotu, kā ir nosprausti šie mērķi, bet eh, kā izdosies tos sasniegt? Dalību valstīm ir jāizmanto šīs komponentes, un tagad eh, ir iespējams piesaistīt līdz 5% līdzekļu, bet ko tas nozīmēs? Vājākās valstis eh, cietīs no mm, tādas visai neizdevīgas situācijas. Ko tas nozīmē? Patiesībā Tie, kas visvairāk vēlas palīdzēt kohēzijas valstīm, tam nodarīs kaitējumu. Kāds piemērs - Portugāle. Dažiem šķiet, ka ar kohēzijas politikas palīdzību manā valstī tiek finansēts pilnīgi viss, bet pie mums netiek gandrīz nemaz finansēti infrastruktūras projekti. tiek bankās ņemti kredīti, iestādes iedzīvojas parādos, bet struktūra fondā nemaz līdzekļi šādiem projektiem nav atvēlēti. Bet mums ir jādomā par šo papildinošo efektu. Tādas iespējas mums ir. Es domāju, ka komisijas priekšlikums šeit ir veiksmīgs. Esam vienis prātis. Um, par to, ka ir noteikti eh, jāpiemina, kuri, uz kuriem projektiem attieksies šī 5% kvota. Tas ir jāatrunā arī partner, eh, partnerības nolīgumos. Ja dalība valsts vēlas šādu iespēju izmantot, tai ir jātiek piešķirtai. Un ir iespējams partnerattiecīgi nolīgums pārskatīt, ja tas ir nepieciešams. Piemēram, ja dalība valsts uh, neve, nevēlas izmantot struktūra fonda līdzekļus kā garantijas, bet vēlas to izmantot vēlāk DFS ietvaros, tad uh, to vajadzētu atļaut, kā piemēram Portugālē. 5% ar uh, to palīdzību varētu mobilizēt vairāk par 50 miljardiem eiro, ir šis uh, reizinātāja efekts. Uh, Protams, arī kohēzijas politikas uh, līdzekļi nav neizsmeļami. Mums ir jādomā par sociālo pīlāru, par uh, infrastruktūru, par sinerģijas radīšanu, un tad mēs varam finansēt vēl lielāku projektu skaitu, kas valstī ir ļoti būtiski. Mums noteikti vajadzētu izmantot šādu iespēju. Gribēju pateikties kolēģiem, kas izteicās. Es uzskatu, ka ir jābūt šim papildinošajam efektam. Labprāt uzklausīšu priekšlikums par to, pievēršoties pārvaldībai. Mēs paudām savu redzējumu, kā varētu uh, izvērtēt projektus. Ir arī Junkera plāns Āfrikai. Un, uh, šajā plānā ir arī um, ļoti līdzīgs pārdoms atrodams. Varbūt, ka varētu apspriesties ar ekspertiem, ar ES Invest uh, projektu palīdzību varētu izvērtēt uh, arī tos projektus, uh, kas ir ES Āfrikas sadarbības ietvaros piedāvāti. Protams, ir jāsamazina arī birokrātija. Ir jāizvairās no interešu konfliktiem, tas ir pats galvenais bauslis, un tādēļ šo uh, vidusposma projektu mēs esam arī izņēmuši no aptvēruma. Nav nekādas jēgas, ka, piemēram, kādas dalību valsts investīciju bankas ekspertiem nāktos izvērtēt konkurentu projektus. 25% ir um, atvēlēti citiem partneriem, īstenošanas pasākumiem. Es uzskatu, ka tas nāks par labu projektu plānošanas fāzē. Paldies! Es skatos, uh, nu, ka tas varētu arī inflāciju nekustamā īpašuma jomā varbūt uh, celt, ja, nu, cik maksā, piemēram, viens kvadrātmetrs uh, uh Lisabonā kāda ir cena par vienu kvadrātmetru nekustamā īpašuma, ja tās viss tik uh, lielais kritējs uz priekšu. Kādas ir prognozes? Un tagad Roberto Goltieri, paldies, paldies nu, referentiem uh, par uh, šīm labajām atziņām, par visiem priekšlikumiem. Un mēs, protams, diskutēsim par to, kā papildināt šo tekstu. Tikai dažas piezīmes par tiem jautājumiem, kas izskanēja vairāk kārt. To, to es vēlētos uh, runāt par uh, tā saukto dalību valstu komponentu, dalību valstu struktūru finanšu instrumentu izmantošana un izvēle, kā tas sasaucas ar kohēzijas politiku. Dalība valstis patiesībā eh, struktūrālos fondus var pāriet no struktūrālo fondu izmantošanas uz eh, citiem finanšu instrumentiem. Eh, tā ir vēl viena alternatīva, un tas jau tagad ir iespējams. Tas paver jaunas iespējas, ir iespējams uh, Eh, izmantot eh, dažādus šos instrumentus, sapludināt tos. Ja mēs savu darbu padarīsim godam, šis instruments eh, varētu radīt sinerģiju un galu galā varētu uh, rezultēties jaunos instrumentos, ar kuru palīdzību sasniegt arī kohēzijas fondā nospraustos mērķus. Jā, ir arī pārklāšanās, un tādēļ šie finanšu instrumenti sākotnēji m, mm, tika paredzēti uh, vairāku fondu uzstādījumā. Protams, ar kolēģiem no Regi mēs vēl par to apspriedīsimies, bet Es nepiekrītu tiem, eh, kas apgalvoja, ka tie ir divi pilnīgi atšķirīgi instrumenti un tos vajadzētu nodalīt. Paldies eh, kolēģiem par viņu izteikumiem. Mēs mēģinām patiešām šeit sameklēt līdzsvaru. No vienas puses izmantot uh, to pieredzi, ko esam guvuši EIB un FC izmantošanā un apgūšanā. Uh, Un no otras puses mēs vēlamies arī dalībvalstu investīciju komercbankām piedāvāt eh, vairāk iespēju finansēt šos projektus. Torvalda kungs uzdeva ļoti labu jautājumu. Tāpat kā kolēģis Tremosa, mums ir jāgarantē šo projektu kvalitāte. Uh, Ir kolēģi, kas teica, ka EFSI nevainagojās panākumiem. Nē, es viņiem oponējuši, bija pilnīgi pretēji. Tas vainagojās milzīgiem panākumiem, un tas arī tā ir noticis pateicoties atlasīto projektu kvalitātei. Tiek izstrādāts priekšlikums par projektu, tad tiek pārbaudīts, kā tas atbilst akī, Komisija arī skatās šajās izvērtējuma tabulās. Un komisija veic vēl vienu pārbaudi, un pēc tam uh, tiek piesaistīts investīcijas. Pat uh, ņemot vērā to, ka sistēma ir vienkāršāka, pārbaudes kas ir domātas, uh, lai varētu garantēt to, ka projektam ir arī šī politiskā dimensija, šī papildu vērtība, um, ir jāpadara efektīvākas. Mēs nevēlamies pārklāšanos, un no otras puses ir joprojām jābūt pietiekam augstam elastības līmenim, ir jābūt iespējai pielāgoties um, projekta veikšanas fāzē, citādi tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt rezultavitāti, lai mehānisms nebūtu pārāk sāstīndzis un birokrātisks. Protams, mēs varam priekšlikumu vēl uzlabot, pateicoties kolēģu komentāriem, bet es gribēju jums nedaudz arī atgādināt, kāds bija grozījuma sākotnējais nolūks. Gribētu pateikt Karasa kungam, pareizāk sakot, Rībiga kungam, kas runāja viņa vietā. Ja mēs runājam par dalībvalstu veikumu un par īstenojošajiem pasākumiem, kas tiek izmantoti jau nacionālajās platformās, mēs to varam uzlabot vēl tālāk, bet es uh, tur nesaskatu nekādu milzīgu papildvērtību. Paldies! Uh, Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Paldies abiem līdzreferentiem. Jūs vēlties runāt par procedūru? Es ļoti daudzus kolēģus dzirdu, izsakām vēlmi turpināt pie tā strādāt, bet varbūt mēs tad varētu kādā no nākamajām sēdēm uz, uzaicināt EIB, jo šodien dzirdējām tikai komisijas izteikums. Labi, ņemsim to vērā, saka priekšsēdētājs. Paldies visiem, kas runāja, paldies arī abiem līdzreferentiem. Es uh, saprotu, ka zālē valdīja nu diena liela vienprātība. Jā, arī EIB te vajadzētu izteikties. Un, ja mēs runājam par Eirozonas uh, labāku pārvaldību, es domāju, tas arī varētu būt vēl papildus virzītājs spēks um, investīcijām. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 6. novembra pusdienas laikam, un komitejā balsosim 3. decembrī. Un tagad slēgsim šīs sēdes pirmo daļu. Došu vārdu Roberto Galtjērī, kas vadīs nākamo posmu. Thank you. Paldies, paldies, Žan. Un tagad varam pāriet pie cita ļoti nozīmīga jautājuma. Kāpēc man tas nav dokumentos ierakstīts? Tikai mirklīti. Voice. It was Uh, good, uh, so the... Labi. Tātad Eiropas investīcijas stabilizācijas funkcijas izveide. Kā jūs uh, zināt, tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, diskutējot uh, par ekonomiskās un monetārās savienības uh, padziļināšanas paveikšanu. Abi referenti jau ir strādājuši pie saviem sākotnējiem ziņojumiem, Viņi ir sagatavojuši tekstu, dosim viņiem vārdu, katram tiks atvēlētas 5 minūtes, kurš vēlētos sākt. Beigas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, godāmie kolēģi, eh, komisija eh, ir eh, sagatavojusi šo priekšlikumu Eiropas investīciju stabilizācijas fondam. Tas ir ielikts iekšā daudzgad finanšu plānā. No vienas puses, protams, mēs varam teikt, ka šis priekšlikums pastāv pats par sevi. Mums ir jāņem vērā m, mm, visi secinājumi, ko mēs varējām pieņemt pēc krīzes, un tā ir arī atbilde visiem pasaules tirgiem. Taču parlamentam ir svarīgi, lai mēs varētu uh, ņemt vērā visu šo mm, kopējo koncepciju, visas šīs kopējās stratēģijas, un tās visas ir jādiskutē kopā ar daudzgad finanšu plānu. Tad, tad šeit ir runa par šiem jaunajiem instrumentiem, par kuriem mēs diskutējām pirmdien un arī šodien. Šeit ir mm, jāliek klāt arī jautājums, kā uh, mēs varētu vēlreiz papētīt šos trūkumus mūsu lielajos fondos, kā mēs tos varētu pārvarēt. Un, proti, te ir runa par ilgspējīgumu, par to, kā mēs varētu veicināt nodarbinātību, kā mēs varētu cīnīties pret jauniešu bezdarbu un kādus nosacījumus mums šeit vajadzētu pieņemt, lai mēs varētu pietiekami labi stāties pretī Eiropas Savienības budžeta izaicinājumiem. Tas, protams, ir ļoti būtiski, un šeit mums ir jāatrod tādas labas atbildes. Vēlreiz atgriezīšos pie tāda ļoti pretrunīga institīvas ziņojuma, ko mēs pieņēmām 2017. gada 16. februārī, kur bija runa par budžeta kapacitāti Eirozonā. Tas bija pretrunīgs ziņojums, bet mēs tomēr ar lielu vairākumu pieņēmām. Uh, Šis nosaukums pašlaik izskatās mazliet savādāk, taču eh, saturs ir visnotaļ līdzīgs šodien apspriežamajam jautājumam. Un tad es paskatos, ko tad parlaments toreiz pieņēma, kas tur bija teikts par asimetriskajiem satricinājumiem. Un tur bija rakstīts, ka mums ir jābūt gataviem uh, krīzēm, kas kaut kad noteikti būs, bet par kurām mums vēl nav nekādas informācijas. Mums, protams, ir jāsaprot, ka tas varētu būt, teiksim, banku pārvaldība, banku krīze vai arī bēgļu krīze. Agrāk mēs eh, tā proaktīvi nedomājām par krīžu pārvaldību. Un, protams, ka mm, pilsoņi no mums to sagaida. Šajā iniciatīvas ziņāmā mēs prasījām skaidrus noteikumus. Mēs eh, vēlējāmies šādu automātisku satricinājumu pārvarēšanas mehānismu. Mēs gribējām zināt, kas tiks maksāts, kāda tiks maksāts, kādi nosacījumi tiks piemēroti, un, protams, ka šeit mums ir jāņem vērā arī budžeta neutralitāte, un tam visam ir jābūt noteiktam ilgtermiņā. Ir vajadzīgi pietiekami līdzekļi. Mēs runājām par dažādiem priekšlikumiem, kāda varētu būt pārvaldības struktūra, un Pēc tam, tad, kad mēs paskatāmies uz eh, komisijas priekšlikumu, tad, nu, diena, tas ir tāds piesardzīgs priekšlikums. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz apsvērumiem, ja mēs paskatāmies uz uh, visa šī uh, stabilizācijas mehānisma uh, koncepciju, mums vajadzētu strādāt pie tā daudz vairāk. Mm, nu, mēs gribam to darīt vai nē. Es paskatos arī, piemēram, uz šķelšanos padomē. Pusi no dalībvalstīm ļoti atbalsta šo priekšlikumu. Uh, Um, daļa, 14-15 dalība valstis ir atvērtas sarunām, un uh, pārējās dalība valstis vēl runā par uh, morālu kaitējumu un mm, vēlas to visu noraidīt. Protams, ka mums tas viss ir jāņem vērā. Tieši tāpēc es uzskatu, un uh, noslēgumā es vēlētos teikt, ka mūsuprāt šeit nav runa par to, ka mēs pateiksim jā vai nē. Šeit ir jautājums tikai par to, kād un kādā veidā. Ja mēs šeit izņemam ārā tādus dažus konkrētus priekšlikumus, kas ir iekļauti komisijas tekstā, tad, protams, mēs varam domāt arī par grozījumiem. Šī summa 30 miljardi ir nekas cits kā 0,3% no Eirozonas NKI, un šāda veidā līdzekļu aptvērums iespējams mums ļautu tikt galā ar satricinājumiem pavisam mazās valstīs, bet lielajās valstīs noteikti nē. Otrakārt, esam intensīvi apspriedušies ar ekspertiem, un tie mums saka, ka aktivizēšanas kritērija ir visnotaļ saprātīgi, jo mums vajadzētu nodrošināt automatizāciju, kas, protams, iestātos tikai tad, kad uh, Eh, izpildītos konkrēti kritēriji. Mēs varētu teikt, ka ar šādu struktūru eh, un ar šādiem aktivizēšanas kritērijiem pastāv iespēja vest sarunas par šādu saprātīgu mehānismu, un tas mums ļautu nodrošināt arī investīciju stabilizāciju eh, nākotnes krīzēs. Mēs būtu labāk sagatavoti šādām nākotnes krīzēm. Uh, Protams, mums ir jāsaprot arī, ka ir tādas valstis, kas um, atrodas sarežģītā situācijā un tām ir vajadzīgas investīcijas, tām noteikti vajadzēs nodrošināt šādu satricinājumu mm, samazināšanu. Ja mēs tagad uh, paskatāmies, kas attiecas uz ieguldījumiem, šeit mums ir iniciatīvas ziņojums, šeit mums ir uh, dalību valstu ieguldījums, te mēs runājām par ieņēmumiem, tāpat arī mēs runājām par maksājumu mm, bilānsa facilitāti, un tie varētu būt 50 miljardi eiro. Šeit pastāv ļoti daudz dažādu iespēju. Ko mēs šeit esam ieviesuši? Mēs esam nodrošinājuši, ka ECB šeit varētu tikt iesaistīta, un tas, mūsuprāt, rada uh, visnotaļ ticamus finansēšanas priekšlikumus, par kuriem, protams, mums vajadzētu apspriesties. Vienlaicīgi ir arī skaidrs, un te nav runa par divu referentu idejām, um, divi referenti, kas nāk no divām atšķirīgām politiskām ģimenēm. Jā, mums ir vajadzīga šāda apdrošināšanas sistēma. Mums ir jāievēro kritēriji, un mums ir vajadzīgi uh, šie nosacījumi krīzes laikiem. To uh, rakstīja arī Klaus Rētlings savā atzinumā no ECB. Viņš uh, uzskatīja, ka tas noteikti ir vajadzīgs Eiropas Savienībā, un tāpat arī četri franču zinātnieki, kas pārstāv pilnīgi atšķirīgas ekonomiskās skolas, ir pauduši pilnīgi līdzīgu nostāju. Un uh, arī Startautiskais valūtas fonds noteikti tiks iesaistīts. Un tas ir norādījis, ka mums nevajadzētu sākt darboties tikai tad, kad krīze jau ir sākusies un uh, arī viņi mums ir pateikuši, ka viņi vēlas iet uh, līdzīgā virzienā un ka viņi atbalsta mūsu viedokli. Paldies! Paldies! Tagad Pērvāņša Bēresa. Paldies! Paldies, priekšādātāja kungs! Lūk, mēs uh, tagad turpinām iepriekšējā ziņojumā uzsākto līniju, arī to mēs gatavojām kopā ar Raimera Bēgi, bet pašlaik atrodamies citā kontekstā. Pašlaik eh, šāda instrumenta, par kuru mēs tūlīt runāsim, eh, pamatotībā pieauga katru dienu. Mums ir jāsaprot, ka bez automātiskas stabilizēšanas, kā tas tika norādīts jau iepriekšējā ziņojumā, Eirozona varētu um, izjust ārkārtīgi būtiskus satricinājumus. Komisijas ieteiktā instrumenta būtība ir viens no šiem pīlāriem, kurus mēs jau identificējām mūsu ziņojumā, proti šie tie ir as asimetriskie satricinājumi. Mums ir jādomā, protams, par konverģenci, bet šeit nav runa tikai par mm, instrumentu, te ir runa par instrumentu, kas ļautu mums tikt galā ar šiem asi asimetriskajiem satricinājumiem. Un otrais, par ko mēs runājam šajā ziņojumā, ir uh, automātiskā stabilizācija. Komisija ir nākusi klajā ar aktivizēšanas kritērijiem šādai automātiskai stabilizācijai. Protams, šeit ir ļoti daudz tāda radošā gāra attiecībā uz aktivizēšanas kritērijiem, vai mums vajadzētu iekļaut šeit citus, piemēram, krājumu samazināšanās. Es piekrītu Raimaram Bēgiem par šo ideju. Uh, ka šie divi kritēriji, ko ir ieteikusi komisija, proti salīdzinājums starp e, trimestriem pēdējos 15 gados, eh, tāpat arī bezdarba līmenis un, eh, teiksim, 1% bezdarba pieaugums starp diviem trimestriem varētu ļaut mums uh, aktivizēt šo mehānismu. Šeit nav nekādu domstarpību, bet, protams, parādās arī debatēs pār automatiskās stabilizācijas efektivitāti. Šeit mēs atgriež, atgriežamies pie mūsu diskusijām par, tā teikt, ideoloģiju vai akadēmiskumu. Uh, vai ar šiem aktivizēšanas kritērijiem mēs eh, būsim pietiekami efektīvi un vai mēs šeit darbosimies pēc eh, pieprasījuma vai pēc eh, piedāvājuma teorijas. Komisija atbalsta šeit piedāvājuma teoriju, proti uh, ir jāiejaucas, lai atbalstītu publiskās investīcijas. Mums ir arī visi vajadzīgie rīki, lai šādā veidā rīkotos. Tie nav īsti piesaistīti eirozonai. zonai vai dalību valstīm, kas ir piesaistītas šim mehānismam. Bet e, domājot par to, vai mēs varam atbalstīt šo piedāvājumu teoriju, mums šeit mm, īstenībā nav nekādu instrumentu. Es, e, protams, vēlos arī norādīt uz izmaiņām, kas varētu parādīties šī ziņojuma gatavošanas laikā. Es apspriedos ar e, Šolcu kungu, un viņš man norādīja, ka, ja ir runa par situāciju Vācijā Un ja viņš paskatās, kas ir ļāvis eh, Vācijai tikt galā ar eh, krīzes periodu daudz labākā veidā kā citām valstīm, ir eh, šī iespēja izmantot pārpalikumus. Un tāpat tā ir iespēja arī turp, ļauj turpināt funkcionēt ar stabilizācijas mehānismiem, neietekmējot šo ieguldījumu. Tāpat arī tiek iz, izmantoti dažādi atbalsta mehānismi, proti uh, bezdarba pabalsti īstermiņā. Es domāju, ka mēs varam sākt šīs diskusijas. Arī zinu, ka paralēli šādas diskusijas norit padomē. Ir daudz dažādu priekšlikumu, kas nāk no dalību valstu puses. Raimers Bēga jau šeit pieminēja dažādus akadēmiskus dokumentus, kurus mēs ļoti bieži izmantojam. Es domāju, ka tas viss noteikti būtu jāizpēta. Mūsu priekšlikumā mēs ņemam vērā vairākus elementus, kas ir ļoti būtiski mūsu diskusijām, tagad pavisam īsi tos pieminēšu. No vienas puses šo instrumentu mēs eh, veidojam balstoties uz eh, šo instrumentu, kas eh, tika izmantots dalību valstīm, tātad maksājumu um, bilances sistēma. Un tātad te ir runa par valstīm, kas ir Eirozonā, un šeit ir uh, runa par naudu, kas tiek paredzēta šīm valstīm šī instrumenta ietveros, un šo naudu varētu pārlikt tātad no viena instrumenta otrā. Taču komisija arī izturās kritiski, kas notiks, ja 30% no fondā paredzētajiem līdzekļiem būs izmantoti. Tātad. Uh, Mums ir jānodrošina, lai pēc iespējas lielākam dalībvalstu skaitam varētu sniegt atbalstu 9 miljardu eiro apmērā. Mums, protams, ir jādomā arī par to, kā šīs funkcijas varētu nodot tālākajam Eiropas stabilitātes mehānismam. Es nevēlos šeit iedziļināties mm, detaļās. Es domāju, ka mēs noteikti varēsim izmantot eh, šīs debates lai uzlabotu komisijas priekšlikumu. Komisijas priekšlikums ir paredzēts publisko investīciju atbalstam un aizsardzībai, un tas ir vairāk orientēts tātad uz pieprasījumu teoriju. Un, protams, mums ir jārunā arī par bezdarba apdrošināšanas sistēmu. Paldies! Liels paldies abiem referentiem! Tagad vispirms došu vārdu Manuēlam dos Santos, kas ir uh, budžeta referents, bet viņa vārdā izteiksies uh, Heidera. Krīzes laikā izmantojam stabilizācijas instrumentu. Citādi krīzes ietekme būtu daudz kārt uh, smagāka. Tagad ir šis komisijas uh, priekšlikums iesniegts, mums tas jānovērtē ļoti pozitīvi. Lai arī desmit gadus eh, vēlāk raugamies uz šo procesu, tas, ko paveic Bēgas kungs un Bereškundze, ir būtiski uzlabojuši komisijas darbu. Mums šis instruments ir nepieciešams, jo pirmkārt krīzes laikā jāaktivizē uh, investīcijas dažādu veidu projektu finansējumam, un otrkārt jādod pilnīgi skaidri signāli tirgiem. Un arī pasaulē, ka Eiropas Savienība ir mācījusies no krīzes un izmanto instrumentus, kas uh, ļauj uh, mums uh, aktīvi rīkoties nākamās krīzes laikā. Nezinām, kad tā būs, bet tās laikā būsim. Mm, aprīkot ar instrumentiem, tai pretoties vislabākajā veidā. Šī instrumenta labākais ir tā izmantojamais raksturs. Ja tāda nebūtu, tad nevarētu izmantot visas iespējas 30 miljārdu visai eirozonai. Nu, tas nav milzīgs instruments ar milzīgu ietekmi, bet nu, vismaz ir neliels pieaugums un budžeta un pārmaiņas. Tas ir instruments, kas uh, darbojas ārpus finanšu ietvariem. Ja runājam par apjomu noteikšanu, tad jāpaukstina paša, līdz, uh, paša līdzekļu izmantošanas uh, slieksnis, nevis jāpazina tas. Un labākais būtu uh, vēlreiz uzsver to šo automātisko darbību un eh, trūkumi ir a, apjoms. Tas, kas šajā instrumentā pietrūkst, ir a, viens faktors, proti nodarbinātība. Tagad ir iespēja izmantot a, bezdarba apdrošināšanas instrumentu. Var aizvien vairāk dalību valsts to vērtē pozitīvi un būtu kļūda to neietvert šajā dokumentā. Paldies! Paldies tagad Murašana kungs. Paldies priekšsēdētāja kungs. Es eh, gribētu IPP e vārdā, tautas partijas vārdā teikt paldies referentiem Bēgas kungam un Bēreša kundzei par to, ka tiek turpināts darbs, ko mēs kopā sākām pagājuši gadu strādājot pār EES telpas un daru kapacitāti. Ļoti augstu vērtēju to, ka kolēģi. Uh, aicina komisiju regulāri atskaitīties Eiropas parlamentam par IASF. To mums vajadzētu visiem aizstāvēt kā ideju. Parlamentam būtu līdz ar to ļoti spēcīga loma šajā veidā. Otrais - kondicionalitāte. To vēlas uzsvērt, ka tajā būtu skaidrai, makroekonomiskai un detalizētai. Politiski nozīmīgs elements, kas ir paredzēts, ir kondicionalitāte, at, uh, ievērojot uh, tiesiskumu uh, visās procedūrās. Tas ir ļoti politisks elements, ar to, par to jādiskutē un jāatrod risinājumu nākamo nedēļu laikā esmu uztvērs to un gribu pievērst jūsu uzmanību pāris punktiem, kuros, man liekas, ir nepieciešama plašāka diskusija ar kolēģiem un referentiem. Un pārskaidrojumu. Pirmkārt, konverģijas līmenis. Ļoti skaidri gribu uzsvērt, atzinīgi vērtēju ideju par konverģentas aptvērumu, taču man liekas, ka nevajadzētu aizvietot līdzinējo uh, likumdošanu, un tam vajadzētu būt papildus uh, uh, finanšu noteikumiem. Valstīm jāpalīdz, kas ir sarežģītā situācijā, ja tās uh, ievēro noteikums, nevis tādēļ, ka pārkāpj noteikums. Un šeit ir atsauce uz konverģences kodeksu pēc no saistošiem kritērijiem. Ja mēs nezinām, kādi ir šie kritēriji, tad nu, vajadzētu plašāku skaidrojumu. Otrkārt, man liekas, ka komisijas priekšlikumā ietvērtais koncepts par maksājumiem un rūpniecības subsīdijām vajadzētu par to diskutēt, cik tālu tas ir iespējams no stabilizācijas fonda. Un šī pieejamība, to referenti ir uh, svītrojuši. Un kā jūs domājat, no kurienes nāks maksājumi, ja nav šādas pieejamības? Tātad es at, drīzāk atzinīgi vērtētu komisijas sākotnējo priekšlikumu un tā tekstu. Vēl a, apdrošināšanas mehānisms, šī ideja par to daudz a, diskutēja, kad runājam par a, finanšu kapacitāti un apdrošināšanas mehānismu, tādēļ nevarējām visus jautājumus izlēmt iepriekš. Kādēļ jūs referenti esat svītrojuši šo uh, apdrošināšanas mehānismu. Tas tagad ir svītrots, līdz šim bija ietverts. Un pēdējais vērša jūsu uzmanību uz uh, apjomu 30 uh, miljardi bija paredzēti, par pieciem palielināts, no kurienes tiks ņemti šie līdzekļi. Un kondicionalitāte, ierobežojumi, precīzi definīcijas par uh, finansējumiem un atbilstību. Nu, atbilstība katrā gadījumā ir uh, šajos dokumentos, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātais bērns Kolmels. Thank you very much. Uh, I only want Paldies. Tikai viena uh, minūte. Priekšsēdētāja kungs, nu pavisam īsi. Arī šis instruments varbūt, ka tehniski ļoti jauki izskatās, bet, nu, pieeja ir pilnīgi nepareiza. Mūsu problēma, ko saskaramies, ir tā, ka eiro valūta šajā sastāvā ir. Uh, nepareizi izmantot un daudz, kas ir jāievieš gadu garumā, nekas nedarbojas un kādēļ? Tādēļ, ka visu laiku jauni instrumenti tiek ieviesti. Tādēļ, man liekas, mums vajadzētu būt drosmīgiem, runāt par eiro problēmām, tām tiešām pievērsties, jo tad daudz citas lietas varētu uh, ietaupīt. Un tagad bērnam Lukam vārds. Jūs, protams, viņam vēlreiz dosiet vārdu. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, tagad Lukas kungs. Jā, uh, mans kolēģis Kalmel kungs uh, man piešķīra vēl vienu minūti, jo daudz kas jāsaka. Šis likumdošanas priekšlikums, uh, un nerunāšu diplomātiski, kā visi kolēģi šeit, ir viens no sliktākajiem, kādu komisija vispār ir iesniegusi. Nepārdomāts pret uh, tirgus ekonomiski, uh, par sociālistisku plānošanas ekonomiku un uh, melīgs. Tūlīt pamatošu. Man ļoti žēl, ka abi referenti šo uh, priekšlikumu nav labojuši šādā izpratnē. Godīgi sakot, Bēgas kungs ļoti augstu jūs personīgi vērtēju, taču nu, nav tautas partijas uh, iezīme šajā ziņojumā. Es ļoti uh, skaidri redzu sociāldemokrātu ietekmi. Teikšu, kādēļ tas ir melīgs. Tādēļ, ka tas uh, pasargā uh, un saka, ka tas ir asimetrisku šoku aizsardzības mehānisms, bet investīcija mehānismi pamato ar finanšu krīzi. Un finanšu krīze bija viennozīmīgi simetrisks šoks. Finanšu krīze skāra visas Eiropas Savienības valstis, negatīvi tās ietekmējos. Tātad nav nekādas asimetrijas, ko varētu konstatēt. Un tas, ka šeit tiek runāts par asimetrisku šoku un apsvērumos pat uh, Vēlreiz finanšu krīze tiek um, nosaukt par asimetrisku šoku. Tas ir melīgs, jo kohēzijas politika tiek uh, piesaukt, lai izveidotu šo mehānismu. Un kohēzijas politikai acīm redzot ir nepieciešams asimetrisks šoks. Taču finanšu krīze tāda nebija, un likuma priekšlikums nemaz nav tāds. Uh, ka tas definētu, kas ir asimetrisks šoks. Šis likuma priekšlikums ir arī pret tirgus ekonomiku, jo Mm, jo bā, bāzes likme, procentu likmes netiek ievērotas. Tas ir mm, plānošanas ekonomikas piemērs, jo tiek ieviests automātisms, un acīm redzot, nav nemaz domāts par to, ka runās par investīcijas projektu rentabilitāti. Runa iet tikai par to, ka apjoms tiek izmaksāts. Uh, nerunājot par to, ka šīm investīcijām jānes pēļņa. Tam absolūti nav nekādas saiknes ar tirgus ekonomiku. Nepiekrītu Bēgas kungam, viņš par to runāja, un Pervenš Peres arī līdzīgi par to runāja, ka šeit aktivā, aktivizēšanas mehānisms, kas ir pārdomāts, ir iesniegts. Gluži pretēji, ja mēs raugamies uz bezdarbu, uh, tad mēs nereaģējam uz šoku, bet uz ekonomikas reakcijas spēju. Un tā kā tirgus, darba tirgus ir elastīgi vai mazāk elastīgi, tas nozīmē, protams, arī, ka šoks, kas skar kādu valsti ar elastīgu darba tirgu, daudz labāk to pārvarēs. Uh, un uh, mazāk uh, ietekmēs bezdarbu nekā tāda valsts, kas uh, struktūra reformas nav veicinājusi un kur darba tirgi ir uh, neelastīgi. Tas noved pie tā, ka šie uh, šo mehānismu izmantos valsts, kas nav veikušas savus mājas darbus, un tas ir kaut kas absolūti nepieņemams. Šeit ir nepareizie uh, veicināšanas pasākumi minēti, un priekšstādātāja kungs absolūti netiek domāts par to, kā attiecības veidosies starp uh, valsts investīciju veicināšanu, kam ir Eiropas pievienotā vērtība, kas nav definē, definēta, un privātās investīcijas un EIB. Tātad šeit ir uh, dažādu uh, negatīvo ietekmju apkopošana. Mans vērtējums nepārdomāts pret tirgus ekonomiku un uh, melīgs. Thank you. Thank you for, I mean, giving to us social. Paldies, ka dod mums sociāldemokrātiem cerību. Jo. Mēs uh, kā, ka jūs automātiski definējat šo sociālistu iezīmi. Mēs nepamanījām, taču nu vienmēr labi kaut ko jaunu iemācīties. Nākamais runātājs Urmas pēta. Alde vārdā nē, nav klāt. Tad Ramons Tremoze. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Nu, iepriekš jau uh, uzstājos diskusijās Tas ir tāds ļoti jūtīgs jautājums. Arī liberāļu grupā viedokļi ir dažādi. Pārstāvam dažādas valstis, kultūras. Pieminēšu to, ka liberāļi, kā Murašankungs, norūpējušies par makroekonomisko kondicionalitāti tādā izpratnē, ka šis ziņojums – diskutē, ko mēs runājam un kā riski tiek uh, dalīti un samazināti. Protams, ka daudzi mūsu grupas deputāti domā, ka jābūt saiknei starp struktūru uh, reformām un atbilstībai nogodokļu jautājumiem un šo uh, Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi. Ļaujiet izskaidrot ASV Pirms pāris gadiem prezidents uh, Obama General uh, Motors auto ražotāju uh, notika maksātnespējas process, tāpat arī Detroitas pilsētā. Mm, bija arī diskusijas par uh, to, kā uh, federālie uh, parādi tiek veidoti. Uh, un ka tas nebūtu iespējams valsts līmenī. Nu, bet labi, tad diskutēsim šeit atkal un diskutēsim un raudzīsimies, kā mēs varam uh, mūsu idejas uh, ietvert, un daudz no manas grupas vēlas sasaistīt šos noteikumu kopumus ar fonda izveidu. Nu, tik tālu divas minūtes, ko varēju uzstāties. Paldies! Ortesolē, zaļo vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un arī es, uh, uh, Filipa Lamberta, uh, divas minūtes uh, uh, izmantošu. Starp sācienu zālē, nu vēlreiz 20 sekundes. Gribētu runāt ļoti ātri par pieciem punktiem. Pirmkārt, par uh, aptvērumu lielumu. 30 miljardi 21, 27 gadu laikā ir pārāk maz, ja uh, doma ir sniegt Eiropas Savienībai izveidot instrumentu, kas pārvarēs asimetriskos šokus. Vismaz uh, vienam procentam no NKI uh, eiro jomā. Uh, Tas būtu, tie būtu 20 miljārdi un uh, divkārt tik daudz, cik uh, referenti piedāvā 19. grozījumā. Papildus tam atbalstam grantu sistēmu, kas uh, veiktu paplašināt stabilitātes uh, aptvērumu. Atbilstoši finanšu noteikumiem un uh, atbilstībai jābūt iespējai ievērot sociālās un vides uh, aspekts, piemēram, uh, vidustermiņa ES 2020 uh, mērķus, un ir jābūt tādai kondicionalitātei, kas tiktu ietverta. Treškārt, par indikatoriem. Domāju, ka indikatori izraisītu programmas pielietojumu. Par summām vēlreiz būtu jārunā un jādefinē skaidrāk. Domājot, pa noteikumi ir pārāk restriktīvi, piemēram, tajās valstīs, kurās ir augsts bezdarba līmenis pēdējo sešu uh, gada kvartāla laikā un pēdējo piecu gadu uh, vidējā termiņa laikā. Ir jābūt pieejai skaidri definēta instrumentiem, Nu, un vajadzētu izslēgt tās dalību valsts, kurās eh, nodarbinātības līmenis ir virs vidējā ES. Eh, e un nevajadzētu prasīt no tām izpildīt divus eh, noteikumus. Nākamais ir investīcija raksturs. Protams, ka mūsu grupa pārstāv viedokli, ka jābūt zaļināšanai ietvertai kā investīciju projektiem un jābūt iespējai integrēt dažādus sociālos un nodarbinātības mērķus investīcijās. Noslēgumā par valsts parādiem. Domājam, ka fondu apjoms, kas tiek sniegts dalību valstīm ar šo instrumentu, vajadzētu neieskaitīt valsts parāda aptvērumos, ja tas tiek attiecināts uz valsts investīciju projektiem ar kapitālu uzkrājumu. Paldies! Paldies, vai ir kāds klāt no goja grupas? Nē, FDD tāpat zālē nemanu. No ENF kāds ir? Dzānīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti lakoniski. Centīšos sakārtot punktus chronoloģiskā secībā. Es nedomāju, ka ar šo priekšlikumu varēs atrisināt problēmas, kas valda Eirozonā. Tas ir tikai kārtējais mēģinājums atrisināt struktūrāls problēmas, bet runājot līdzībās, tas ir mēģinājums izārstēt audzēju ar aspirīnu. Es vēlējos atgādināt Lūkas kunga teikto. Proti, ka šis instruments nevien nav piemērots asimetrisku šoku mīkstināšanai, tas pat nav piemērots arī uh, lielās krīzes sēku mazināšanai. Tāpat nebija asimetriska krīze. Šīs krīzes amplitūda parāva līdzi daudzus citus, lika ciest daudzām institūcijām, kas pat sākotnēji nebija iesaistīts tās radīšanā. Mēs mēģinām atrisināt šokus, problēmas, un ja mēs runājam, piemēram, par eh, monetārās politikas pasākumiem daudzām centrālajām bankām ir, eh, protams, jāvēro, cik augsti ir nodarbinātības rādītāji valstī, kādi varētu būt eh, vidēji izaugsmas rādītāji, bet mēs mēģinām risināt problēmas ar pilnīgi nepiemērotu instrumentu. Tālāk, ja runājam par priekšnosacījumiem, Ja instrumentam tiek piesaistīti vairāki priekšnosacījumi, tas nebūs pietiekami produktīvi. Galu galā, ja tāda nepieciešamība radīsies, dalību valstis tikai uh, vilcināsies izmantot šo instrumentu. Un visu beidzot, Tiek mēģināts arī pieprasīt vairāk finansējuma eh, šī instrumenta izmantošanai, instrumentam kopā, bet tas nevarēs atrisināt struktūrālās problēmas, ar kurām šobrīd sastopas Eirozona. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons. Kalvēja Žambonkungs, Juans Fernandes vai vēl kāds? Lūdzu. Kalvēja Žambonkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Daži domu graudi. Es nevēlos, protams, runāt ilgāk par man atvēlto laiku. Atsaucoties uz Lūkas kunga teikto, finanšu krīze Eiropai, Eirozonai bija tāds asimetriskas dabas šoks – tās radītās sakas bija patiešām asimetriskas, un mums tas ir jāņem vērā. Kolēģiem no ALDE grupas Spānijas delegācijai viņš runāja par Detroitu, bet arī Kalifornijai uh, tika piešķirts valsts atbalsts. Tad, kad Kalifornija gandrīz bankrotēja, centrālā banka iejaucās. Gribēju pateikt vēl tikai sekojošo. Mums ir jārunā arī par nodarbinātības politiku. Arī ētisku apsvērumu dēļ nav iespējams kritizēt eh, šo finansējumu apjomu. Visai Eiropas Savienībai ir piešķirts vienkārši smieklīgs budžets, un tad, protams, arī citām jomām tiek atvēlēts visai smieklīgs budžets. Pēdējās krīzes laikā ļoti daudz līdzekļu tika ieguldīts, lai glābtu bankas. Jā, mēs te neko nevaram darīt, bet tad vismaz mēs varam to kritizēt. Ja mēs runājam par šo automatizāciju, tas man arī rada bažas. Vai mēs varētu veicināt pieprasījumu, paaugstināt pieprasījumu dalību valstīs? Tas varbūt varētu radīt tādu trauksmes situācija. Mēs, diemžēl, redzam, ka um, pieaug nabadzība dalību valstīs. Mēs noteikti, uh, mums noteikti tur kaut kas ir jādara lietas labā. Paldies uh, katrā ziņā referentiem. Lūdzu, Fernandes kungs, paldies. Ja runājam par šo priekšlikumu, pats būtiskākais ir panākt uh, tādu automātisku stabilizāciju. Bet Ja mēs to izmantojam kā investīciju garantiju sistēmu, tad investīciju dzīves cikls būs ilgāks, ņemot vērā arī projekta sagatavošanas laiku, projekta uzsākšanas laiku, un ja šīs sistēmas tiek izmantotas investīciju garantijām, tad varētu zaudēt šo automātiski stabilizējošo parametru. Jo, protams, ja tiek eh, uzsākti projekti, paiet zināms laiks pirms eh, sā, starp sākšanas datumu un eh, naudas piesaistīšanu, to brīdi, kad sāk patiešām plūst investīcijas. Un pastāv arī risks, ka līdzekļi nonāk patēriņā, nevis tiek paredzēti investīcijām. Uh, Mums jādomā arī par nodarbinātību, ir jādomā par īpašām arī bezdarbniekiem veltītām programmām, lai joprojām tiktu turpinātos patēriņš, lai būtu pieprasījums. Ja mēs vēlamies savukārt tādu sistēmu, kas stabilizēs investīcijas, tad ES Invest programmā ir jāparedz tāds anticiklisks profils, izmantojot garantijas dažādus um, multiplikatorus, lai investīcijām būtu šis anticikliskais profils, jo citādi investīcijas uh, patiešām tiks novilcinātas. Bet programmai ir jābūt arī tādai, kas veicina patēriņu, lai varētu arī investīcijām būt anticiklisks profils. Arčīkungs, paldies. Es gribēju uzteikt abus uh, līdzreferentus, kas jau trīs gadus ļoti apņēmīgi ir uh, veltījuši savu laiku tik būtiskiem uzdevumiem. Mums viņi ir uh, patiešām jāatbalsta, viņi ir ļoti pieredzējuši, bet komisijas priekšlikums savukārt mani sarūktina. Tas ir instruments, kas patiesībā neatbilst mūsu ambīcijām veicamajiem uzdevumiem. Mums ir kopīga valūta, mums ir kopīgā uh, valūtas, monetārā politika, bet ir arī uh, dalība valstis. Un ja mēs runājam par uh, eirozonas pārvaldību, to ir ļoti grūti veikt, jo ar 30 miljārdiem netiek. Um, sekti visi iespējamie riski. 30 miljardi tie ir graši. Kas notiks, eh, ja pienāks jauna krīze, ja būs eh, jauni šoki? Ar 30 miljardiem vien mēs visu neatrisināsim. Gribēju tikai uzslavēt mūsu līdzreferentus. Uh, Viņi ir darījuši visu, kas ir viņu iespēju robežās, bet ir arī tāds um, trauksmes signāls, kas tiek raidīts mūsu valstu un valdību vadītāju virzienā. Paldies, paldies, ja pareizi saprot, mūsu rīcībā ir tikai piecas um, minūtes, saka priekšsādātājs. Es varētu ietaupīt laiku, jo daudz domu jau izskanēja. Mums ir jādomā arī par šo iespēju mīkstināt asimetriskus šokus. Mums ir jādomā, kādi būs šie automātiskie stabilizatori. Varētu veikt tā saukto marķēšanu, bet es nevarētu teikt, ka šie uh, dažādie instrumenti nav savietojami savā starpā. Protams, ir jādomā, kas varētu būt visefektīvākais instruments lai sasniegtu mūsu viskopīgo mērķi. Komisija ļoti lakoniski, jo mums vēl arī jāuzklaus abi līdzreferenti. Paldies, priekšsādētāji kungs, mēs vēlēmies pateikties līdzreferentiem par to, ka viņi labvēlīgi vērtēja komisijas iniciatīvu. Mēs, protams, saprotam, kas ir likts uz spēles. Šis ir tikai pirmais solis, lai izveidotu tādu kopīgo atbalsta mehānismu. Uh, tā, protams, ir arī solidaritātes izpausme starp uh, Eirozonas valstīm, kas ir pieredzējuši šos asimetriskos šokus. Ir jābūt arī īpašam pielāgošanās mehānismam. Šis instruments ir izveidots kā tāda ātrā bremzēšanas sistēma, ko var iedarbināt, ja, piemēram, uh, rodas uh, kāds neparedzams šoks, uh, lai dalību valstis uh, nenonāktu tādā situācijā, ka tām vajadzēs um, ieviest struktūrālās programmas, pārstruktūrēšanas programmas. Asimetriskie šoki jau ir uh, pieredzēti, tie nekur nepazedīs. Mums ir arī mazākas Austrum Eiropas dalību valstis, uh, kurām kaimiņos atrodas arī tādas visai vētrainas zonas, ja varētu teikt tēlaini. Tā Es gribēju pateikties uh, arī referentiem, ka viņi pieminēja šo bezdarbnieku atbalsta schēmu. Es domāju, ka arī padomē vajadzētu sākt uh, darbu šajā jomā, un komisija, protams, to visu izskatīs caur tādu ļoti konstruktīvu prizmu. Mēs mēģināsim uh, vēl uh, uzlabot šo priekšlikumu, protams, ievērojot arī juridisko pamatu. Mums ir jāsaprot, uh, ka šai programmai ir jābūt pietiekami automatizētai, lai tā varētu uzsākt darboties uh, pēc iespējas ātrāk, tas ir nepieciešams. Mēs, protams, ņemam vērā arī dalību valstu un parlamenta intereses. Mums ir jāsaprot, protams, ka budžets ir ierobežots, bet lūdzu neaizmirstiet, ka tas, ir, ka tas nav vienīgais instruments, lai cīnītos pret krīzi. Mēs vēlamies jau stabilizēt publiskās investīcijas pirms krīze vispār valsti ir skārusi. Es domāju, ka instruments varētu palīdzēt um, stabilizēt līdz 10% no valsts investīciju apjoma. Tas ir tikai pirmais solis um, šajā garajā ceļā. Bēreses kundzes uh, priekšlikumi par eh, iedarbināšanas noteikumiem mums eh, šķita ļoti labi ilustrēti. Mums ir, protams, jāgarantē, lai šis mehānisms pirmām kārtām eh, tiktu izmantots tajās valstīs, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Katrā ziņā liels paldies parlamentam par um, iniciatīvu. Paldies, kurš uzsāks. Beigas kungs, paldies. Jā, arī ļoti īsi. Balsojot par iniciatīvas ziņojumu, es gribētu teikt, ka mana grupa nebija pilnīgi saliedāta, bet vairākums tomēr atbalstīja manu pozīciju. Un par to, protams, bija ļoti priecīgs. Es domāju, ka tas ir um, atbilstoši. Un, ja jūs runājat par melīgumu, SVF, Klaus Rēlings ir patiešām izcils eksperts, un es atbalstu arī profesoru Firstu no um, Minhenes institūta. Uh, tie patiešām ir uh, lieliski speciālisti. Es gan katrā ziņā uh, zinu, ka ekonomika nav dabas zinātnes. Lūdzu, eh, pārlasiet vēlreiz iniciatīvas ziņojumu. Sikfrīds Murisans runā par stabilitātes un izaugsmes paktu un eh, likumdošanas procedūru, kas jāievēro labi. Tas šeit ir jāpiemina, tā mēs to esam formulējuši. Eh, mēs varam, protams, to vēl vairāk precizēt. Mēs, protams, ņēmām vērā arī bezdarba rādītājus valstīs un kā tie svārstās, tas varētu būt saistīts ar mehānismu iedarbināšanu. Ja ir šī automātiskā iedarbināšana, mums ir jāsaprot, kuras metodas šeit varētu izmantot. Protams, mēs te varētu vēl kaut ko papildus formulēt un uh, tad tas vairs nebūtu tik efektīvi. Es gribētu tikai precizēt. Mēs esam. Um, Mums ir jāsaprot, ka mums šeit nav jābalso par bezdarbnieku pabalstiem un bezdarbnieku nodrošināšanas schēmām. Bija taču cits iniciatīvas ziņojums, vai ir kāda ķibela ar tulkojumu, vaicā beigas kungs. Bezdarbnieku pabalsti gribētu šeit atsaukties uz ekspertiem. Labi, tad turpināšu angļu valodā. Šī Bezdarbnieku schēma, par to mēs diskutējam, ministrs Šolts jau par to runāja. Jā, jūs varat par to diskutēt, bet mēs nevēlējāmies uh, to ies, iekļaut grozījumos, jo um, kolēģi nebija vienas prātis. Un daži eksperti teica, ka tas ir viens no iespējamiem risinājumiem, bet no otras puses tas patiešām atmaksāsies ja dalību valstu uh, likumdošana būs harmonizēta. Citādāk ir jādomā par otru risinājumu. Protams, mums ir jādomā par uh, to, kāds varētu būt vislabākais risinājums, bet uh, tas varētu būt tikai papildus variants. Ja ir krīze, tad vienmēr pastāv risks, ka plānotās investīcijas samazinās un tad krīze ievelkas garumā. Tādēļ fonda nosaukums ir pats svarīgākais - investīciju stabilizācija. Atcerēsimies. Paldies, un tagad pervanša. Vairāki punkti. Pirmām kārtām es eh, ceru, ka ēnu referenti mums ar eh, Raimeru piekritīs, eh, kolēģi no abām komitejām domās tāpat. Uh,